Allora, la parola a Mr. Diamandurus. Un tagad es vēlētos dot vārdu Diamandoras kungam. La ringrazio, signora Presidente. Labvakar, paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies par šo laipno uzaicinājumu jums šodien eh, piebiedroties, un es turpināšu angļu valodā. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, kunga, dāmas, es vēlētos pastāstīt jums par manu redzējumu un centieniem, eh, kāds ir ombudam Eiropā. Es eh, esmu nosūtījis jums eh, savu karikulumu vītai, un mana profesionālā pieredze kā administratoram akadēņķim ir vainagojusies ar ombuda biroju izveidošanu Uh, Grieķijā un uh, beidzot darbu Eiropas Savienībā kombudam un esmu uh, bijis bezparteisks darbinieks visu šo laiku. Man ir atbalstījušas visas 27 dalībvalstis, un es pateicos par iespēju kandidēt vēlreiz. Es esmu pagodināts par to, ka tik daudz deputāti man ir atbalstījuši no dažādām politiskajām grupām. Un es domāju, ka šāda savstarpēja uzticība pastiprina apstiprina manu leģitimitāti, Eiropas ombuta leģitimitāti Eiropas pilsoņu acīs. Un tagad es vēlētos iepazīstināt jūs ar galvenajiem rezultātiem eh, man viroja darbā no 2005. gada. Mēs strādājam trijos virzienos pakalpojumu uzlabošana Eiropas Savienības pilsoņiem Eiropas institūcijās, iespējamie risinājumi uh, gadījumos, ka tiek pārkāptas pilsoņu tiesības, un trešais lielāka caurskatāmība. Rezultātus mēs izskatījām balstoties uz izskatīt, pamatojas uz izskatītajām sūdzībām. Mēs uh, arī veicinājām labāko praksi un uh, parādījām labas administrācijas prakses piemērus. Eh, komisija ir atrisinājusi piemēru par vēliem maksājumiem, piemēram, mazajiem uzņēmumiem. Es esmu pārliecinājusi Eiropas institūcijas atrisināt problēmas, kas rodas no pārmērīgi birokrātiskām prasībām, kas attiec uz nevalstiskajām organizācijām un uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Eh, Eiropas eh, tātad atlases institūcija EPSO ir aicināta vienkāršot um, reģistrācijas procedūras, un jāsaka, ka sūdzības pret EPSO ir samazinājušās par 14% 2008. gadā salīdzinot 2007. gadu. Esmu aicinājis arī novērst gadījums, kad uz pilsoņu kontu mm, vēstulēm netiek atbildēts, bet es aicināju viņus pieņemt lēmumus un šo korespondenci atbildēt. Tālāk esmu aicinājis arī uzlabot pakalpojumus pilsoņiem, uh, es pieņēmu jaunāku eh, eh, un uh, progresīvāku formātu, kā uh, pieņemt lēmumus un organizēju arī padziļināt angļu valodas apmācību saviem darbiniekiem. Un es esmu arī informējis pilsoņus visā Eiropas Savienībā par viņu tiesībām iesniegt savas sūdzības, kā arī par Eiropas Savienības likumdošanu kopumā. Finanšu kontrole mana ofisa darbībā ir arī kārtīgi svarīgs uh, jautājums, pie kā mēs pievērsies. Esam strādājuši un izvērsuši ar savu tīmekļu vietni visās 23 Eiropas Savienības valodās. Gada uh, atskaita un pārskats ir kļuvis īsāks, bet pārskatāmāks. Es esmu arī uzlabojis risinā, pieejamo risinājumu klāstu un formu gan Eiropas Savienības, gan dalību valstu līmenī. Eiropas Savienības līmenī e, esam ieviesuši ātrāks un elastīgāks e, procedūras, un tagad e, izmeklēšana ilgs, ilgs līdz 13 mēnešiem, bet vairumu lietu mēs izskatām 3 mēnešu laikā un esmu izdevis arī rokas grāmatu, kas palīdz pilsoņiem, asociācijām un organizācijām atrast eh, visoptimālāko eh, biroju, kas risinās viņu jautājumu, viņu lietu. Un to izmanto jau pāri par 24 tūkstošiem pilsoņu eh, kopš tā darbības uzsākšana šī gada janvārī. Eiropas investīciju bankā arī uzlabojusi risinājums problēmām, kas tām rodas ar interesētajām pusēm. Esmu veicis arī pētījumu par darba efektivitāti un esmu izmantojis tās izmeklēšanas tiesības, eh, kuras man ir piešķīris parlaments un uh, izstrādājis jaunu, uh, kādi man pie, uh, pie, ir piekritīgi sakarā ar Eiropas ombudu statūtiem. Būtī, būtiski ir uzlabots Eiropas ombudu un līdzīgu uh, iestāžu tīkls un tuvināts to jurisdikcijas. Un uh, kopā esam veikuši pāri par simtu informācijas uh, vizīšu, uh, tiekoties ar civilo sabied, pilsonisko sabiedrību, ombudiem, valdību, uh, juristiem un tā tālāk un būtībā es esmu prasījis arī atskaites no visiem ombudu birojiem par uh, sūdzībām, ko viņi saņem no pilsoņiem par Eiropas uh, Savienības tiesību pārkāpumiem. Esmu arī informējis, eh, sagatavojis informāciju par Eiropas uh, Savienības likumdošanu. Uh, un raudzījies, eh, vai pareizi šī likumdiešana tiek piemērota Eiropas Savienības dalību valstīs. Sadarbība starp reģionāliem un nacionāliem ombudiem ir bezgala svarīga un palīdz risināt visu šīs lietas. Esmu veicinājis caurskatāmību un atklātību. Un, uh, eh, sakot, uh, eh, no savu pilnvaru sākumu esmu risinājis daudz lietas saistībā ar uh, Uh, dokumentu 1149-2001, un esmu arī uh, sekojis tam, kā darbojas uh, personas datu aizsargs. Eiropas Savienībā un kā tiek ievērots personas datu aizsardzība Eiropas Savienībā. Esmu strādājis ar datu aizsardzības iestādēm visās dalībvalstīs un nodrošinu šo sadarbību arī nākotnē. Vairāk kā 80% no tiem, kas pie manis ir griezušies, esmu spējis palīdzēt vai esmu uh, centies novirzīt uh, viņu uh, lietu izskatīšanu atbilstošākām iestādēm. Iesniedzot ļoti svarīgas lietas par ārkārtīgi svarīgiem principiem Uh, piemēram, ja tiek pārkāpt nevainības prezumcija, diskriminācija, ja tiek ļaunprātīgi izmantota vāra, lūk, šādos gadījumos esmu norādījis, kur uh, pilsoņiem vērsties. 38% Eiropas uh, pilsoņu saskaņā ar aptaujām ir dzirdējuši par Eiropas ombudu. Tas ir labs faktors, labs rādītājs, jaņem vērā, ka viņa pri, pilnvars ir ierobež, ierobežots. Bez parlamenta atbalsta un bez ciešas sadarbības ar šo komiteju eh, diez vai šis darbs varētu būt veiksmīgs. Parlaments man ir drošā nodrošinājis nepieciešamos resursus jautājumos, par kuriem es ar jums runātu. Īpaši par tiem punktiem, eh, kurus es uzskatīju par vajadzību nodot parlamentu izskatīšanai. Eiropas institūcijas un uh, orgāni uh, tiem ir jādarbojas bezpersoniski, ir jāsamazina birokrātija. Es esmu pārliecināts, ka pastāv tāda vispārēja vienošanās eh, par to, ka administratīvās prakses augsts, eh, augsts līmenis ir jāsaglabā pilsoņu interesēs no vienas puses, bet no otras puses tas palīdz risināt visu šīs problēmas. Es varu lepoties ar to, ko esmu sasniedzis kā ombuds tik tālu, taču es ļoti labi apzinos, ka ļoti daudz, kas vēl ir darāms, lai pilsoņi būtu pilnībā informēti par savām tiesībām un arī labāk zinātu, kā izmantot un īstenot šīs tiesības. Ir eh, skaidrs eh, no atbildēm, ko esmu saņēmis no Eiropas Savienības institūcijām, ka jau tā pastāv augsts administrīvās prakses standarts daudzās no tām. Eh, taču atsevišķos gadījumos tomēr notiek slikta administrēšana, un pavisam mēs esam saņēmusi 16 ziņo, īpšo ziņojumu 14 gadu laikā. Varētu teikt, ka šis skaits tomēr nav liels salīdzinot ar kopēju institūciju skaitu, taču mums ir vienmēr jāstrādā eh, un jāvirzās uz to, lai nodrošinātu augstas kultūras pakalpojumus mūsu pilsoņiem. Uh, Eh, šāds mērķis ir izvirdzīts ombudam, eh, kurš veic savu darbu eh, taisnīgi un neieinteresēti. Un visu šos mērķus es esmu centies īstenot, kamēr es ieņemu savu amatu. Esmu apņēmības pilns to turpināt arī tad, ja tikšu ievērēts atkārtot. Kā es jau norādīju atbildēs uz rakstiskajiem jautājumiem, un eh, kas ir publicēti arī uh, ombuda tīmekļa vietnē. Es esmu izvirzījis tādus pamata eh, nostādnes uh, savam darbam nākotnē. Pirmkārt, lai Eiropas Savienība un tās institūcijas spētu nodrošināt pilsoņiem tās priekšrocības, ko nodrošina jaunais Lisabons līgums. Otrkārt, stiprinot pakalpojumu kultūru institūcijās, uh, un visbeidzot palielinot ombuda darba efektivitāti. Eh, galvenais mērķis visām Eiropas Savienības institūcijām eh, nākamajos gados ir nodrošināt to, lai Lisabonas līgums tiku ieviests veiksmīgi un nopelnīt iedzīvotāju uzticību. Un būtu ieguldījums būtu garantēt to, lai pilsoņi varētu baudīt savas tiesības uz labu administrāciju, lai viņi iepazītos ar uh, nosacījumiem, ko nosaka līgums, piemēram, par viņu tiesībām piekļūt dokumentiem, tiesībām sīdzēties ombutam un lūgumrakstu komiteja parlamentai. Tātad viņiem ir jāzina un jāizmanto savas tiesības un jāmeklē uh, arī uh, risinājumi kompensācijas. Tālāk runājot par augstu pakalpojumu kultūru. Es uh, gatavojos vispirms nodrošināt to, lai tiktu ievērots Eiropas labas administratīvās uzvedības kodeks. Uh, un uh, tik, uh, skatīšu, uh, raudzītos, lai tiktu realizētas arī precedenta tiesības, ko nodrošina Eiropas kopienu tiesa sekojot šiem labas prakses kodeksiem pēc iespējas ciešāk. Tālāk runājot par pašinstīvas izmeklēšanām un inspekcijām, kas palīdz identificēt sistēmiskus administratīvus pārkāpumus, arī šis darbs būtu jāturpina. Bez tam jāveido administratīvo institūciju tīkls visā Eiropā, nodrošinot arī apmācību. Intensīvi jāsastrādājas ar Eiropas Savienības institūcijām, lai nodrošinātu, nodrošināja draudzīgus risinājumus pēc iespējas vairākās lietās. Protams, cieši sadarboties ar šo komiteju un parlamentu un nodrošinot kvalitīvu informāciju pilsoņiem eh, par eh, to, kā viņi var atrisināt savas problēmas, attīstot dialogu ar institūcijām, tā ar pilsoņiem, eh, pār eh, likumdošanas priekšlikumiem, kā arī sadarbošana, eh, kā piemēram sadarbība nodrošinot pieeju dokumentiem, regulām, kas regulē OLAV darbību un finanšu regulām. Runājot par darba efektivitātes uzlabošanu, es ierosinu padarīt efektīvāku ombudu darbību sekojoši stiprinot eh, saiknes ar nacionālajām cilvēktiesību institūciju, ins, eh, nodrošināšanas institūcijām un eh, nodrošināt to, lai notiktu intensīvāka informācijas aptāja, apmaiņa. Organizēt attiecīgus pasākums dalību valstīs, lai varētu dalīties ar bagāto mūsu darbinieku pieredzi. Tāpat laikā jāizmanto eh, parlamenta IT resursu un informācijas biroju, lai informētu eh, pilsoņus par to, kā sadarbojas eh, Eiropas ombudi visā Eiropas Savienībā. Tāpat laikā organizēt biežāk pasākumus interesētajām pusēm Eiropas Savienības līmenī, lai nodrošinātu pastāvīgu dialogu ar mēdījiem, uh, pilsonisko sabiedrību un tā tālāk. Parlaments un uh, um, deputāti jau rāda pad, paraugu un var tiešām kalpot kā uh, labs paraugs. Tāpat laikā uzlabot to, kā mēs strādājam ar sūdzībām ombuda birojā un visbeidzot uzlabot pilsoņu zināšanas par Eiropas Savienības likumdošanu, to piemēršanu dalību valstīs priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Eh, es vienmēr esmu domājis, ka uzlabot ka administrācijas kvalitāti ir viss svarīgākais jautājums. Un tāpēc es pieņemšu strateģisko plānu ombudu ofisam, eh, kura vadmotīvs eh, būs mūsu misijas formulējums, un proti Eiropas ombuds meklē godīgus, eh, taisnīgus risinājumus eh, sūdzībām pret Eiropas Savienības institūcijām, eh, veicinās caurskatāmību un veicinās administīvo pakalpojumu kultūru Eiropā. Es ceru, ka šī īsā prezentācija un man rakstiskās atbildes ir devušas priekšstat par to, kā es centīšos praksē realizēt šos mērķus un palīdzēt Eiropas Savienībai panākt eh, administrāciju, kam ir cilvēciska sēja. Un paldies par jūsu uzmanību un eh, varat uzdot savus jautājumus. Eh, paldies Dimanduras kungam. Līdz ar to mēs varam sākt debatas. Pirmā izteiksies Krunī kundze. Paldies, priekšādētāji. Labdien, Dimanduras kungs. Man bija ļoti interesanti dzirdēt jūsu prezentāciju un jūsu atbildes. Tā kā jūs vēlaties stāties šajā amatā atkārtoti, Es gribētu dzirdēt, eh, ko jūs nepagovāt izdarīt iepriekšējā pilnvaru laikā. Vai jums ir arī kādi jauni mērķi? Vai šis, šī atkārtotā ievēlēšana nebūs lieka? Un kā jūs gribat sadarboties ar mūsu lūgumrakstu komiteju un ar citām institūcijām? Paldies, Busināro kungam vārds. Ombuda kungs. Man ir patiešām liels prieks sveikt jūs eh, šajā uzklausīšanā. Jūsu vadībā izveidojusies laba sadarbības starp Lūgumrakstu komiteju un ombudu. Pilsoņi šodien var labāk saskatīt, kāda ir atšķirība starp labu administrāciju un sliktu administrāciju. Tas ir ļoti svarīgs punkts, un to mums vajadzētu attīstīt arī nākotnē. Vai jūs esat gatavs ar mums sadarboties? Vai jūs gribat veidot uh, kopīgu mehānismu, lai mēs varētu uzlabot uh, attiecības starp uh, Eiropas parlamentu un Eiropas ombudu? Paldies! Hankīs skundze, Diemandoras kungs, man ir jāatvainojas, jo es zināmā veidā es atkārtošos. taču jūsu rakstveida atbildēs un arī jūsu uzstāšanās laikā, kas bija ļoti pārliecinoša, es nedzirdēju kādu punktu, kas mums ir ļoti nozīmīgs. Es eh, gribētu runāt par mazākumu tautību tiesībām. Iespējams, ka es neizteicos eh, pārāk precīzi kad es uzdevu šo jautājumu iepriekš. Tagad es mēģināšu dot arī piemērus. Kādā dalībvalstī likumos ir noteikts, ka mazākumtautības nevar izmantot savu dzimto valodu. Tas nozīmē, ka tā ir, tas ir tiesību pārkāpums, kopīgs tiesību pārkāpums, bet tajā pašā laikā tas ir arī indivīda tiesību pārkāpums, jo indivīds no tā cieši ko mēs varētu darīt lietas labā? Kā jūs uzskatāt, kā mēs varētu šo situāciju uzlabot? Vai mums ir arī kādi mierīgi risinājumi? Mēs taču nedrīkstam šos pārkāpumus neņemt vērā. Šie pārkāpumi skar gan individus, gan cilvēku grupas. Mazākuma tautību tiesību pārkāpumi, protams, tiek risināti, bet dažkārt šādus jautājumus piemirst. Šie jautājumi ir būtiski ne tikai tāpēc, ka mēs vēlamies atrisināt konfliktus, bet arī tāpēc, ka pretējā gadījumā cilvēki jūt, ka viņi ir aizmirsti, ka, ka uz viņiem neatiecas tādi paši standarti kā uz citiem. Līdz ar to rodas dubult standārtu problēma. Bieži vien cilvēki dzīvo geogrāfiski nomaļos reģionos, taču tas nerada problēmas. Tad, kad tiek pārkāptas individa tiesības, var teikt, ka tiek pārkāptas arī kopējās Eiropā noteiktās tiesības. Tādējādi tiek aizskarta arī šo individu cieņa. Vai jūs zināt, kā šādus pārkāpumus varētu risināt, kā mēs varētu izvairīties no dubult standartu piemērošanas? Un tagad tādā vispārīgākā līmenī atgriežoties pie šīs dubult standartu problēmas, Kā jūs savā ombuda praksē redzat, kā mēs varam nošķirt Eiropas un uh, dalību valstu kompetences, lai nepaliktu kaut kādā pelēkā zonā starp tām abām? Paldies! Gončis kundze. Diemandoras kungs, liels paldies par jūsu ziņojumu, tas ir visaptverošs. Paldies arī, ka izteicāties par saviem nākotnes plāniem. Tas būtu bijis viens no jautājumiem, tātad, ko jūs darītu savādāk. Tā kādas izmaiņas eh, notiks arī jūsu amatā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Bet tā kā uz šo jautājumu jau atbildējāt, es uzdošu kādu citu. Par to runāju arī parlamentā plenārsēdē. Jūs veltāt lielu daļu savu laika, lai atbildētu uz pilsoņu jautājumiem. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, jo, ja cilvēks ir iesniedzis sūdzību, tad viņš vēlas atbildi saņemt pēc iespējas ātrāk. Es domāju, ka ir jānodrošina šī atbildi sniegšana pēc iespējas īsākā laikā, un kā jūs varētu to risināt? Thank you very much, uh, Mr. Mandora, for your very clear... Volisis kundze, uh, Liels paldies, Dimandoras kungs, par jūsu ļoti skaidro un pozitīvo prezentāciju. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, protams, mēs visi atzīstam, ka jūs esat apņēmušies apņēmušies uzlabot pakalpojumu kultūru institūcijās. Taču es domāju, ka mūs daudzus no mums uz, uztrauc tas, ka Eiropas eh, pilsoņiem vēl ar vien ir miljons dažādu vietu, kur viņi var uzdot jautājumus, viņi var uzdot jautājumus parlamenta priekšsēdotājiem, var uzdot jautājumus logumresta komitejai, var doties pie jums, var rakstīt arī komisijai. Es domāju, ka tas eh, rada ļoti daudz eh, nesaprašanās. Es domāju, ka galvenā problēma ir eh, nodrošināt, lai pilsoņi dotos uz īsto vietu un lai viņi arī saņemtu atbildi. Mēs esam runājuši par vienas pieturas aģentūru, mēs esam runājuši par portālu. Kādas ir jūsu domas šajā jautājumā? Nākamais. Lisabona dos mums tādu padomi, kas ir pastāvīgāka un skaidrāk nodalīta institūcija. Padome pēdējo gadu laikā nav bijusi visai cauradzama. Kā jūs tiksiet ar to galā? Tāpat arī dalībvalstu parlamenti varēs piedalīties likumdošanas procesā. Vai jūs esat paredzējuši kādas īpašas attiecības ar dalībvalstu parlamentiem, lai paskatītos, uh, kā tad šīs jaunās Eiropas institūcijas darbojas? Paldies, Rita Aukins kundzei vārds. Paldies. Paldies par jūsu prezentāciju, par jūsu darbu. Mani jautājumi ir ļoti līdzīgi. Lisabonas līgums stājoties spēkā mums būs divi jauni panti. Tie nodrošinās labāku tiesisko pamatu, lai uzlabotu administrācijas darbu institūcijās. Jūs par to jau izteicāties, taču es būtu ļoti priecīga, ja jūs varētu pateikt konkrēti, ko jūs darīsiet vai ja mums būs eh, kādas konkrētas attiecības, vai mēs varēsim nodrošināt, lai administrācija kļūst labāka. Tad par eh, aģentūru un institūciju kontroli. Kā jūs stiprināsiet šo kontroli? Kā jūs kontrolēsiet to, kas notiek aģentūrās? Tas attiecas arī uz pilsoņiem. Bieži vien, taču pilsoņi tie, kas ar aģentūru pārstāvjiem. Čičester kungam vārds. Priekš, paldies priekšsēdētāji. Diemondoras kungs, es vēlētos jūs uzteikt par jūsu paveikto darbu. Jūsu šīs dienas prezentācija norāda, ka jūs esat uh, apņēmies šo darbu arī turpināt. Es gribētu jums jautāt, ko jūs uzskatāt par savu labāko darbu vai labāko lēmumu sava, savu pilnvaru laikā? Un tāpat, kuru darbību vai lēmumu jūs nožēlojat? Jūsu rakstēt atbildē jūs atsaucāties uz eh, uz ombuda kritisko piezīmju institucionalizāciju. Šķiet, ka jūsu atbildēs es nedzirdēju, ka jūs būtu komentējuši šo savu piezīmi. Es būtu ļoti priecīgs, ja jūs varētu detalizētāk par to izteikties. Paldies! Kontīs kungam vārds. Paldies, priekšēdētāji. Pavisam nesen Eiropas parlamentā mēs izskatījām Diamandorus kunga darbu Eiropas parlamenta ziņojumā. Man ir vairāki jautājumi. Ņemot vērā jūsu pieredzi, Diamandorus kungs. Ar kādām grūtībām jūs esat saskāries, sadarbojoties ar dalībvalsts un reģionālajiem ombudiem? Jūsu rakstveidā atbildēs jūs sakāt, ka vajadzētu uzlabot uh, klientu apkalpošanas darbu Eiropas institūcijās. Šīs uzdevums noteikti nav vienkāršs, ņemot vērā, ka institūcijas ir tādas smagnējas. Tās lielākoties nav ievēlētas. Ko jūsuprāt varētu darīt, lai pilsoņu tiesības aizstāvētu labāk? Es domāju, ka pašā sākumā būtu labi, ja cilvēki pārzinātu savas tiesības. Lielākā daļa no cilvēkiem nav vispār dzirdējuši par Lisabonas līgumu un pamatiesību hartu. Ko mēs varētu darīt, lai cilvēki par šiem dokumentiem uzzinātu? Paldies, Salavrokas kungam vārds. Paldies, Diemandors kungs. Man arī ir bijusi iespēja izskatīt jūsu darba rezultātus, eh, jo es eh, esmu lasījis Eiropas parlamenta ziņojumu. Jūsu rezultāti patiešām ir labi, taču tagad mēs ieejam jaunā ērā, jo stāsies spēkā Lisbonas līgums. Parlamenta dzīvi tas nebūtu nepadarījis vienkāršāku. Tas pats attiecas arī uz citām institūcijām. Es uzskatu, ka arī ombuda institūts tiks līdzvērtīgi ietekmēts. Tas nozīmē, ka mums ir daudz kas darāms. Mums ir jāveic daudzas izmaiņas. Kā jūs domājat, vai jums ir kādas precīzas norādes, kā mēs varētu ombudu padarīt efektīvāku, ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā? Šeit es runāju par reālām izmaiņām, par reāliem uzlabojumiem. Paldies, tagad došu vārdu Diemandoras kungam atbildēji, pirms pievērsīsimies privā mikrofona procedūrai. Paldies! Paldies, Gruvī kundze. Grunī kundze, es esmu ļoti pateicīgs par jūsu komentāriem. Vienmēr ir sarežģīti atbildēt uz jautājumiem, kuri teikts, ka vai jums nešķiet, ka jūs darat pārāk daudz. Man likās, ka es eh, esmu pieteicies šim amatam tāpēc, ka vēl ir daudz kas darāms. Esmu strādājis jau sešus gadus, Es jau nesen, kad mēs tikāmies, es jau jums teicu, ka mēs cenšamies radīt uzticēšanos starp institūcijām un pilsoņiem. Tad ombuds, ombuda galvenais uzdevums ir panākt šādu uzticēšanos. Tas nav vienkāršs uzdevums. Ja Eiropas parlaments ievēlos man, ievēlēs mani atkārtoti, man būs iespēja turpināt jau iesākto. se rapprocher des citoyens et d'informer les Ko es būtu gribējis paveikt savā iepriekšējā matā? Te ir runa par pilsoņu informēšanu. Protams, ka šis uzdevums ir sarežģīts un tas prasa lielus pūliņus, tad, tad nodrošināt labāku izpratni sabiedrībā, taču esmu gatavs šo darbu turpināt. Šo mērķi sasniegt ir ļoti grūti. Es domāju, ka ir vairākas lietas, kas ombudam ir jāpaveic. Tajā pašā laikā Eiropas ombuds, eh, Eiropas ombudam nevajadzētu censties panākt eh, pārāk daudz. Mani interesē laba administrācija cauredzamība. Mani interesē arī līdzekļi šī mērķa sasniegšanai. Atbildot uz kādu citu jautājumu par eh, sadarbību ar lūgumrakstu komiteju, jāsaka, ka šo gadu laikā sadarbība ir bijusi ļoti laba un nesus augļus. Tajā pašā laikā, kā jau es minēju, fakts, ka rīt stāsies spēkā Lisabonas līgums, ietekmēs gan Eiropas parlamentu, gan ombudu. Lisabonas līgums paver mums daudz jaunu iespēju. Piemēram, mēs varēsim izmantot uh, izdevību sadarboties ar dalībvalstu parlamentiem. Ņemot vērā, ka man jau ir izveidots eh, sadarbības tīkls ar dalībvalstu un reģionālajiem starpniekiem. Es šeit saskatu iespēju strādāt vēl ciešāk kopā ar dalībvalstu parlamentiem un to komitejām, vai nu tās būtu Eiropas lietu komitejas vai administratīvās komitejas. Tādējādi mēs varētu izmantot visas iespējas, ko piedāvā Lisabonas līgums man veiksies labāk, ja man būs tas pats atbalsts, kādu esmu nu saņēmis iepriekš no lūgumrakstu komitejas Eiropas parlamentā. Noslēgumā sadarbība ar pārējiem Ja te ir runa par reģionālajiem un dalībvalstu kolēģiem, es uzskatu, ka šeit ir jāizmanto Lisabonas līgums. Mums ir jāizmanto arī iespējas, ko sniedz Eiropas ombudu tīkls. Tas nozīmē, ka mēs varēsim darīt vairāk nekā iepriekš. Eiropas ombuda darbā pats labākais ir tas, ka mūs neierobe, neierobežo pilnīgi nekas, mūsu mērķi ir grūti sasniedzami. Tie nav strikti noteikti. Man liels stimuls ir entuziasms, ko es redzu kolēģos, dalībvalstīs un arī reģionos. Tieši tāpēc darīšu visu iespējamo, lai šis entuziasms būtu vēl lielāks, tad, kad eh, man ievēlēs, ja man ievēlēs atkārtoti. Es uz jūsu jautājumu atbildēšu pavisam tieši. Kopēja mehānismu iespēja. Man ir jāatkārto vēlreiz, ka es kā ombuds un arī mans priekštecis ļoti daudz guva no šīs komitejas un parlamentā gribas atbalstīt ombuda darbību. Es uzskatu, ka tas ir sākuma punkts. Citiem vārdiem sakot, eh, turpmākas sadarbība un dziļākas sadarbība ir ļoti būtiska. Un vēlreiz jāatkārto, ka Lisabonas līgums mums ir ļoti noderīgs. Eiropas ombuds var sadarboties ar dalībvalstu un reģionālajiem ombudiem dažādos līmeņos. Mums jau ir sistēma, ko esam izveidoši, kur reģionālajie ombudi iesniedz eh, savas, eh, savus jautājumus Eiropas ombudam. Tas ir tāda, ja viņiem ir vajadzīga palīdzība Eiropas tiesību tulkošanā. Uh, Šādi jautājumi tādu skaits ir pieaudzis iepriekšējo gadu laikā. Es domāju, ka šī sadarbība tikai turpināsies, jo Lisabonas līgums mums nodrošina sadarbību ar dalībvalstu parlamentiem. Tas nozīmē, ka man būs iespēja veicināt, lai mani kolēģi dalībvalstīs izmanto savus parlamentus, un e, tas nozīmē, ka šis tīkls, šis sadarbības tīkls kļūs, kļūs vēl dzīvīgāks. Es domāju, ka šajā procesā tiks piesaistīta arī pilsoņu interese. Ja runa par šiem jautājumiem, tad mums ir iespēja izmantot jau esošo tīkla struktūru. Mums ir arī diskusiju fórums. Šo fórumu esam izmantojuši, lai varētu informēt kolēģus dalībās un reģionālā līmenī, lai atbildētu uz konkrētiem jautājumiem, apskatītu konkrētas lietas. Tas nozīmē, ka var veidot arī pacientu ombudu. Veselības un pacientu tiesības ir eh, reģionālā jeb dalībvalstu ombuda kompetencē. Viņus, eh, protams, interesēja tas, ka kaut kas tiek veidots Eiropas līmenī. Eh, šai, šī tīkla ietveros diskusiju forma, ietveros viņi mums uzdeva jautājumus, mēs viņiem sniedzām atbildes. Uh, Tas nozīmē, ka mēs izveidojām jau sinerģiju, tādējādi šie jautājumi tika noskaidroti un eh, cilvēki arī saprata, eh, par ko īsti ir runa, un viņu bažas tika kliedētas. Tad, ja man būtu jāatbalda savādāk, es nedomāju, ka ir vajadzīgs kopējs mehānisms. Es domāju, ka ir vienkārši jādaudzveido un jāpaplašina jau esošie mehānismi. Mums ir jāizmanto Lisabonas līguma dāvātās iespējas, lai mēs varētu šīs, šos mehānismus paplašināt, lai tiktu izveidoti daudzi līmeņi, kuru vidū ir gan sadarbība ar šo komiteju, gan arī ar ombudiem dalībās un reģionālā līmenī. Tādā veidā mēs varētu veidot saiknes, kas ļoti noderētu arī pilsoņiem. Hankis kundze. Paldies par jūsu jautājumu. Es ļoti labi pārzinu jūsu bažas. Zinu, ka jūsu valstī jums ir minoritāšu ombuds. Esmu sadarbojies ar Kaltenbach kungu, kurš ir minoritāšu ombuds. Es arī nāku no tādas pasaules daļas, kur mazākuma tautību jautājumi ir bijuši ļoti svarīgi. Kā jau es teicu, es ļoti labi saprotu jūsu bažas. Es, kā ombuds, darīšu visu iespējamo, ja mani at ievēlēs atkārtoti, lai šīs problēmas risinātu. Esmu nobežījies, bet man ir jāsaka vēl kas. Kā Eiropas ombuds esmu saņēmis ļoti maz sūdzību par mazākumtautībām. Lielākā daļa ir saistīta ar Romu iedzīvotāju tiesību aizskārumiem Eiropas Savienības dalību valstīs. Man traucēja tas, ka lielākā daļa no šīm sūdzībām neatiecas uz manu kompetenci. Lielākā daļa no šīm sūdzībām būtu jāadresē maniem reģionālajiem vai dalību valstu ombudiem. Ja mēs paskatāmies uz šo jautājumu plašākā nozīmē, ja mēs runājam ne tikai par etniskajām minoritātēm, bet mm, uz visām šādām vieglāk ievainojumām cilvēku grupām, tad, protams, ombuds var rīkoties. Šeit ir runa gan par diskrimināciju uz vecumu pamata. Esmu izveidojis ļoti svarīgu iniciatīvu bērniem ar īpašām vajadzībām. Šis jautājums morāli ir ļoti eksplozīvs. Esmu iesniedzis šo iniciatīvu arī Eiropas parlamentam. Esmu uzsācis arī izmeklēšanu par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Esmu uzsācis vairākas iniciatīvas, kas norāda, ka ombuds jau ir iesaistījies viegli ievainojumu grupu, cilvēku grupu aizsardzībā. Protams, to visu var darīt tikai savas kompetences ietveros. Man atbildes jūsu jautājumu būtu šāda. Esmu gatavs strādāt, sadarboties ar jebkuru institūciju, vai nu tas būtu šis parlaments vai šī komiteja, vai arī mani kolēģi reģionālā līmenī, lai varētu cīnīties ar šiem dubult standartu jautājumiem. Protams, ir jāatcerās, ka man ir uzlikti šķēršļi, jo tiesībās ir noteikts, ka es varu darboties tikai ar tādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Eiropas institūcijām un iestādēm. Diemandoras kungs, varbūt jūs varētu izteikties nedaudz īsāk, jo mums vairs nav palicis daudz laika, mums vēl jāatvēl 15 minūtes brīvā mikrofona procedūrai. Jā, esmu akadēmiķis, un tāpēc Hambuda man ir ļoti grūti atbildēt īsi un konkrēti. Par eh, sūdzību izskatīšanas laika samazināšanu. Jāsaka, ka šis laiks ir ievērojami samazinājies. Kā jau es teicu, vienkāršākas atbildes varam, varam sniegt eh, trīs mēnešu laikā. Kā jau es teicu, mums ir jāstrādā 23 valodās bet es esmu darījis visu iespējamo, lai šis eh, atbilžu sniegšanas laiks būtu pēc iespējas īsāks. Esmu jau strādājis savā birojā ar saviem darbiniekiem šī jautājuma risināšanā. Mm, jāsaka, man eh, nav īpaši daudz laika vairs atbildēm, kā jau priekšēdētā aizrādīja. Par kopējo portālu mēs esam darījuši visu iespējamo, lai ietu šajā virzienā. Un viens no konkrētajiem risinājumiem ir uh, interaktīvo vadlīniju izveide. Uh, E, tās tiks ievietotas mūsu jaunajā mājaslapā jau šogad. Tie būs e, jautājumi un atbildes cilvēkiem tā, lai e, viņi nedodos pie nepareizās iestādes, neuzdod savus jautājumus nepareizai iestādē. Mēs sadarbojamies arī ar Europe Direct. Mēs esam daļa no telefona sistēmas. Tas nozīmē, ja cilvēki uzdod jautājumu, viņi to var uzreiz arī saņemt viņiem līdz ar to nerodas nekādas nērtības. Attiecībā uz Lisabonas līgumu padomu un cauradzamību. Es eh, esmu sagatavojis ziņojumu, kura rezultāti norādīja, ka e, padomē ir jābūt lielākai cauradzamībai. Ja man ievēlēs atkārtoti, tad es domāju, ka mēs darbosimies ar pilnīgi savādāku padomi. Es nozīmē, ka Tas nozīmē, ka parlaments varēs um, labāk sadarboties ar padomu, varēs piespiest to būt cauredzamākai. Es domāju, ka mums ir obligāti jāizmanto Lisabonas līguma piedāvātās iespējas sadarbībā ar dalībvalstu parlamentiem. Esmu gatavs sistemātiski arī šīs iespējas izmantot. Aukens kundze, jūsu jautājumi ir visai komplicēti līgumā par eh, Eiropas funkcionēšanu 289. 298. pants norāda, ka ir vajadzīgi likumi par labu administrāciju. Es domāju, ka šajā komitejā, šai komitejai un ombudam ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu vislabāko iznākumu pilsoņiem. Protams, ka tā ir tikai daļa no likumdošanas, priekšlikumiem. Es labprāt piedal uh, piedalītos šīs likumdošanas izstrādē. Kā nodrošināt labāku kontroli? Šķiet, ka vislabākais veids, kā vislabāk kontrolēt, ir vienkārši padarīt mūsu darbu intensīvāku. Ja man ievēlēs atkārtoti, es vēlētos lielāku uzmanību pievērst institūcijām, tā skaitā arī aģentūrām. Es domāju, ka pakalpojuma kultūra norāda, ka uh, institūcijām ir jājūt, ka tās tiek kontrolētas un ka tām ir jāsniedz vislabākais pakalpojums pilsoņiem. Liels paldies par jūsu komentāriem. Kāds ir mans labākais lēmums? Šķiet, ka viens no maniem labākajiem lēmumiem ir ziņojums, ko es iesniedzu parlamentam un komitejai. Uh, par bērniem ar īpašām vajadzībām. Tad man bija iespēja runāt par problēmu, kas sabiedrībā ir ļoti būtiska. Bērniem ar īpašām vajadzībām arī ir vajadzīga izglītība, un uh, tā ir ļoti nozīmīga daļa Eiropas tiesībās. Esmu ļoti lepns par saviem rezultātiem. Ko es nožēloju? Šķiet, ka jums liksies, ka es izvairos eh, no atbildes, taču jāsaka, ka nožēloju daudz ko. Nožēloju to, ka nespēju pilnībā izskaidrot e, savu darbu komiteju un arī parlamentam. Tad, kad bija runa par eh, pabalstiem deputātiem. Tad, kad parlaments uzstāja lielāku caurredzamību, es to, protams, varu atbalstīt. Bet tā kā šis jautājums vēl ar vienu nav kārtīgi atrisināts, tad ir jāsaka, ka es nožēloju to, ka pārāk uz to neuzspiedu. Kā kontrolēt institūciju darbu, šķiet, ka esmu jau sniedzis atbildi par uz šo jautājumu. Taču Es gribu nodibināt pastāvīgus kontaktus arī reģionālā un dalībvalstu līmenī. Vēlos to darīt arī institūciju līmenī. Priekšādētais kundze man tagad jāpārēt uz grieķu valodu. Es izteikšos pēc iespējas īsāk. Šķiet, ka jau paskaidroju, kā plānoju sadarboties ar eh, dalībvalstu un reģionālajiem starpniekiem, tieši tāpēc to neatkārtošu. Ja runa par pakalpojumu kultūras veicināšanu esmu apņēmies to darīt. Esmu jau strādājis šajā sakarā un arī vēlos turpināt to darīt. Ne visas institūcijas tiek ievēlētas, taču tas man netraucē sadarboties ar šīm institūcijām. Strādāju gan ar komisiju, gan ar komisāru kolēģiju, gan ar dažādiem dienestiem. Lisabonas līgumam stājoties spēkā, dalību valstu parlamentiem būs lielāka nozīme. Stēlā Frankus kungs šķiet, ka es jau atbildēju uz jūsu pēdējo jautājumu. Teikšu tikai to, ka Lisabonas līgums dod mums daudzas jaunas iespējas, un es ar prieku šīs iespējas izmantošu, jūs man ievēlēsiet atkārtot. Tālāk brīvā mikrofona procedūra. Pirmā runātāja Raptī kundze. Diemandoras kungs. Gribēju teikt jums paldies par visu, ko esat darījis līdz šim. Un turklāt gribēju jūs arī apsveikt ar lieliski sniegtajām atbildēm šodien. Jūsu atbildes ir bijis visaptvarošas un ļoti atklātas. Augstu vērtēju jūs uh, atbildes. Divi komentāri kad jums vajadzēja, ko Eiropas iestādēm vajadzētu darīt, lai labāk kalpotu Eiropas iedzīvotājiem. Jūs nosaucāt sešas aspektus, no tiem atkārtošu divus. Jūs teicāt, ka pilsoņiem jābūt informātiem par savām tiesībām un par to, kā šīs tiesības īsteno dzīvē. Un otram kārtam jūs teicāt, ka paskaidrojumi jāsniedz pilsoņiem tajās valodās, ko viņi saprot. Tas, domāju, ir ļoti svarīgi. Jo tieši pateicoties jūsu darbam, ir kļuvis iespējams veicināt to, ko mēs varētu saukt par tādu kā Eiropas ideālu. pamatojoties uz jūsu CV, es do, gribēju tikai paust uzticību jums jūs turpmākajā darbā. Paldies, priekšsādātāji. Turpina. Un dod vārdu nākamajai runātājai. Gribēju izmantot šo iespēju, lai komitejas kolēģi priekšā pateiktu, ka strādājot pie gadējā ziņojuma 2008. gadā par ombudu darbību, es jums tā pietuvinājos. ka reizēm man ļoti grūti bija saglabāt objektivitāti, un tomēr tas man bija jādara. Jo rakstījuši vēl ziņām par vēl vienu iestādi, kur atkal priekš, galvenais bija, priekšās bija Grieķis, bet tikai gribēju teikt, ka augsts vērtē jūsu darbu. Dimandorus kungs turpina. Liels paldies! Raptīka Unze, paldies jums par jūsu laipnajiem vārdiem! Jūs tiešām ļoti laipni izteicāties. Un, paldies Dievam, un gaisma nav tik liela, ka jūs varat, ka, ka ir acīm redzam, ka es te pilnīgi sarku no jūsu laipnajiem vārdiem. Bet, nu, jāsaka, jebkuram ombudam ir jārunā atklāti. Tas ir mans pienākums izturēties atklāti un runāt ar jums atklāti. Tomēr, ka jebkuram ombudam ir jābūt spējīgam skaidri komunicēt tajā valodā, ko Eiropas pilsoņi saprot. Un tas nozīmē, ka manam dienestam ir jāizmanto vienkārši saprotam valodu, un varbūt arī es varu vairāk darīt šīs lietas labā. Paldies par šiem komentāriem, paldies par norādījumiem, un tagad palied Elī kundze, atsaucoties uz jūsu teikto. Pašiniciatīvas izmeklēšanas ir ļoti labs instruments, liederīgs instruments, kas ir ombuda rīcībā. Tās jāizm, šis instruments jāizmanto piesardzīgi. Ja pastāv kāda sistēma, sistēmiska problēma kādā iestādē, tad to var izmantot, vai ja pastāv kāda ļoti nopietna problēma, pat tad, ja tā skar tikai vienu konkrētu personu. Esmu centies šo procedūru, jeb instrumentu izmantot, lai lietu gaismu uz sistēmiskām anomālijām iestāžu darbā. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Hārkins kundze arī vēlējās uzstāties, bet mums, diemžēl, ir tikai divas minūtes palikušas, un tāpēc došu vārdu viņai uz vienu minūti, un pēc tam vienu minūti Diemandoras kungam, lai atbildētu uz jūtu jautājumu. Harkins kundz, paldies, izteikšos pavisam īsi. Pirmkārt, gribēju atvainoties, ka nebija šeit visu uzklausīšanu. Tas nav domāts, kā nepieklēk žeks, nē, bet jūs droši vien saprotat, Diemandoras kungu, ka daudz kas notiek vienlaicīgi šajā namā, un man tur bija, man bija jābūt citā pasākumā. Gribēju komentēt faktu, ka jūs pieminējāt šeit jautājumu par deputātu atalgojumu, un es priecājos, ka jūs to darījat, jo gal galā, ja cilvēki nav gatavi risināt šādus svarīgus uzdevumus, tad tādā gadījumā Eh, savā, savā pagalmā, tad, nav, tad, nav, tad viņi nespēs risināt sarežģītus jautājumus arī pasaulē. Divi komentāri. Jūs pieminējāt eh, nepieciešam ne tik vien runāt ar cilvēkiem viņu uh, valodā, bet arī mm, viņu valodā, bet gan valodā, ko viņi saprot. Un tas ir ļoti svarīgi, jo Eiropas Savienības pilsoņi nezin, kāda ir atšķirība starp šīm iestādēm, viņi nezin, kā tās darbos, un domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiek runāts valodā, kādu, vi, kādu viņi saprot. Ar to es ar visu pateikšu, mans laiks ir beidziet, bet es zinu, ka jūs esat ļoti daudz ko paveicis jau šai virzienā, bet vai jums ir tālāki pā, plāni, lai, kā jau teicu, pārliecinātos, ka pilsoņi patiešām saprot, kādas tad ir šīs atbildes, un lai šajās atbildes atbildē savukārt patiešām mēs neapsolam pilsoņiem vairāk nekā mēs varam izdarīt. Paldies, Agadiem un Dorskungs, paldies par jūsu komentāriem. Esmu ļoti pateicīgs jums par šim eh, komentāriem attiecībā uz deputātu atalgojumu. Jūs jautājums, nu, ļaut man jums pasāstīt tā. Labas administrācijas fascinējošākais uh, aspekts ir tas, ka tas ir pilnīgi bezgalīgs, tam ir bezgalīgs iespējas uzlaboties. Un tāpēc es ļoti labi apzinos, ka nepieciešams it kā nepārcensties, bet vienlaicīgi zinu, ka iespējas būt proaktīvam ir ārkārtīgi daudz, var likt lietā izdomu un var darīt to tā, lai tas nāk par labu pilsoņiem, un to esmu arī gatavs darīt. Paldies jums par šo piesardzīgo noti, ko iekļāvāt savā komentārā. Tātad vajag sabalansēt šīs, e, šīs cerības ar iespēju izpildīt solīto. To es zinu. Un es cenšos parasti apsolīt mazāk un izdarīt vairāk. Tas ir tas, kā vēlos darboties arī turpmāk. Bet pilnīgi noteikti augstu vērtēju jūs teikto. to un patiešām centos izmantot vienkāršu vāru, valodu arī turpmāk. Un tiešām šeit nav nekādu iero, limitu, tas ir jāizsagās, protams, piesardzīgi, bet tāpat laikā praktiski un saprotamā veidā. Paldies par jūsu komentāriem. Paldies, saka priekšādātājiem Andorus kungam. Paldies jums. Tagad varam jums teikt uz redzēšanos un pāriet pie nākamā kandidāta un pēdējā kandidāta uzklausīšanas. Tas būs Monet kungs. Lēs, Mrs. Mazzoni. Jā, Mazzoni kundze. Uh, we welcome... Priekšsēdētāji turpina. Un tā šoreiz ir Paldies Delīkums. Paldies Delīkums uzņemsies sēdes vadību. Lūk, manēta kungs. Paldies, ka jūs esat šeit. Jums tātad dod vārdu turpmākās 15 minūtes jūsu rīcībā prezentācija.